esam uh, organizējuši visas vēlēšanas. Tagad mums ir jānobalso tikai par komiteju locekļiem. Un komiteju skaitlisko sastāvu ir priekšsēdētāja konferences lēmums. Un tie, kas balso par šo lēmumu, lūdzu paceliet roku. Kas ir pret? Atturas. Pieņemts vienbalsīgi. Tagad līdz 2015. sēdi pārtraucam.